D'après. Do we say I reopen? No. Uh, I, I, the, the sitting is resumed. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Dargie kolēģi, atsākam sanāksmi. Es negribu uh, tagad uh, ķerties pie darba kārtības. Uh, Pirms jūsu vārdā, cerams, arī nepaužu uh, mūsu lielo uh, sašutumu par brutāliem notikumiem vakar, kad Londonas ielās tika nogalināts karavīrs. Es um, uh, paudīšu arī, uh, lūkšu mūsu priekšsādātāju paust visu mūsu līdzjūtību uh, karavīru ģimenei. Uh, Dola kungs. Prezident. Priekšsādātāji. Šodien gribu uzdot jautājumu sociālistu draugiem. Bulgārijā ir beigusies vēlēšana kampaņa. Rezultāti zināmi. Šodien varētu tikt izveidota valdība. Bulgāri sociālisti neizslēdz uh, oficiālu atakā atbalstu. To paziņoja Svoboda kungs vakar, norādot, ka esmu gatavs norīt šo rūkto uh, kumusu. Es uh, Gribu uzdot jautājumu, vai jūs kļūtu par ķīlniekiem Bulgārijas un Eiropas sociālistu partija, kāpēc Eh, norīt šo rūkto kumosu ar ekstrēmistiem, ar nacionalistiem, ar ksenofobiem, kas noraida Bulgārijas Eiropas likteni, kuras eh, līderis uzskata investorus un Eiropas vēstniekus par kolonizatoriem, kas ir izraidāmi. Uzdod vienkārši jums jautājumu. Eh, klusam atbalstam apņemties vai jūs esat apņēmušies atbalstīt šādu valdību, vai varbūt šeit ir atšķirīgi standarti un jūs noraidāt tās vai citas valdības un apsūdzat, vai jūs eh, rīkoties, rīkosieties aizstāvot Eiropu. Tāds ir mans jautājums. Kolēģis Gerero. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti labi, ka Dola kungs eh, paļaujas uz sociāldemokrātiskumu, jo mēs tik tiešām esam grupa, kas, jā, ne, varbūt, ja nevis lielākā, tomēr nevis mazākā, eh, kas ir aizstāvējusi demokrātiju Eiropā. Un mēs to aizstāvām visās valstīs, kurās ir valdība, kurus šķiet tautas partijas grupa respektē un aizstāv taiskaitā šajā parlamentā. Dola kungs uh, uzdev jautājumu, vai esam kādi ķilnieki. Nē, mēs neesam neviena ķilnieki, mēs kalpojam mūsu vērtībām un mūsu demokrātiskajiem principiem. Parvanovas kundze. Much, Paldies priekšsēdētāji. Do you have any special problem because I'm Vai jums ir kāds īpašs problēmas, tāpēc, ka esmu sieviete? Vai cerunātai priekšsēdētā kungs, Dola kungs, vai jūs varētu lūdzu uzlikt austiņas? Liels paldies, ka jūs eh, pateicāt to, ko pateicām. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Ar visu cieņu pret jums es gribētu atgādināt jums, ka es būtu ļoti apmierināta, ja jūs atkārtot tieši tādus pašus komentārus pirms četriem gadiem, kad EPP eh, e partija GERP arī stājās pie varas un noformē savu valdību, bet es ceru, ka jūs esat guvis mācību no iepriekšējās pieredzes, kad jūs saprotat, par ko jūs tagad runājat, un liels paldies par milzīgo interesētību Bulgārijas jautājumā. Kolīgi. Dargie kolēģi, mums uh, darba kārtībā ir paredzēta um, balsošana, gribētu dot vārdu katrai politiskajai grupai, un tāpēc tagad dod vārdu Harmsas kundzei, lūdzu. So, lieber dārgais Jozef Dāl, dārgie kolēģi. Es domāju, ka šis uh, tiešām ir nozīmīgi, ka Jozefs Dāls šo tematu pieminēja, un tomēr es domāju, ka mums Eiropas Savienībā uh, nevajadzētu satraukties tikai Bulgārijas dēļ par demokrātijas attīstību. Mums ir virkne dalību valstu, kurās uh, aizvien grūtāk ir uh, uh, Eiropas vērtības un Eiropas demokrātiju aizstāvēt. Uh, Pagājuši mēnesi diskutējām par Ungāriju. Jau ilgi iepriekš diskutējām par uh, Rumāniju. Un tur arī liberāļu politiskā grupa ir nedaudz pārsteigta, bet pārāk vēlu sākām diskutēt par Itāliju. Iespējams, mums uh, uh, Grieķijā uh, um, drīz būs jātur, jādiskutē par Grieķiju un uh, uh, gribētu izmantot šo izdevību un pateikt, ka tā vāreša ziņojums par diskusijām Ungārijā piedāvā ļoti labu instrumentu katalogu, ko mēs, eiropieši, varam uh, izmantot, lai mūsu vērtības aizstāvētu Eiropas Savienības iekšienē. Uh, Un mums ir, dāmas un kungi, mums tiešām ir jāizkļūst no šīs situācijas, uh, kad uh, partiju ģimenēs Eiropā uh, asinis ir biezāks par ūdeni un melnās āvis tiek aizstāvēts, un šo iespēju piedāvā tā vareža ziņojums. Herr Kollege Kohn-Bendit. Kolēģis Kohn-Bendita kungs. Herr Kollege, Herr Kollege Kohn-Bendita Kohn kungs. Es jums izsaku piezīmi par uh, izteikumiem, kas nav pieļaujami šajā parlamentā. Tagad Galnits kungs. Priekšsēdētāji, līdz šim naivi ticēju, ka Eiropas vērtības nozīmē plurālisma, ievē, respektu, atšķirīgu viedokļu ievērošanu un vēlētāju gribas respektu. Redzu, ka cenzūru, ko gribi īstenot politiski korektais monopols, manuprāt, neatbilst demokrātijai. Vielen Dank. Liels paldies, dāmas un kungi, dargie kolēģi. 21. maijā uh, plenārsēd saņēma uh, vidas komitejas ieteikumu neizteikties par ieviešanas pasākumu. Uh, un saskaņā ar 78. pāntu netika